La seduta. Turpinam sēdi. Komuniko les. Paziņoju tagad balsošanas rezultātus. Nobalsojuši 735 deputāti. Tukšas vai nedarīgas zīme 73. 662 balsis tātad kopumā ir nodotas derīgas. Absolūtais vairākums ir 332 balsis šajā gadījumā. Kandidāti ir saņēmuši sekojošu balsu skaitu. Kelleres kundze 133 balsis, Honorē... Rego kundze, 42 balsis. Sasolīkungs 325 balsis. Zahradilkungs 162 balsis. poiché nessun candidato. Tā kā neviens kandidāts nav saņēmis eh, absolūto balsu vairākumu, mēs uzsāksim otro vēlēšanu kārtu. Ja jums nav nekādi vērojumi, tad uzskatām par joprojām uh, spēkā esošām pirmajā vēlēšana kārtā izvirzītās kandidatūras. Vai ir kādi iebildumi? Tādā gadījumā paziņoja, ka ir uh, iesniegt sekojuši kandidatūra vārdi. Tātad kā Kellers kundze. Sīra Rego kundze. Honorevole. Eh, David Marijas Asolikungs. Honorevole. Un Jānis eh, Zahradilkungs. Se non ci sono. Ja nav, netiek izvirzītas jaunas eh, kandidatūras, tad noturēsim. Tad 11.40 sāksies eh, otrā eh, vēlēšana kārta. Līdz tam sēdi tagad pārtraucam. presidente! La seduta ir ripresa. Atsākam sanāksmi. Un nu, pirms pievēršamies otrajai kārtai, es vēlētos pārbaudīt un pārliecināties, ka e, visi balsu skaitītāji ir uz vietas. Honorevole Jāra. Jāra kungs. Aicinu jūs ieņemt vietu. Jāra kungs. We need to go. sana. No. Prezident Buzek. Buzeka kungs. onorevole guetta Geta. Prezidents Buzek. Buzeka kungs. Honorevole Thaler. Tālerkungs. Lūdzu, vai esat šeit? are you here please? Tāler. Mrs. Tāler. Tāleres kundze, lūdzu.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 appena arriva il presidente buzek che è scrutatore apriremo. tiklīdz buzeka kungs būs klāt un balsu skaitītāji arī sāksim balsošanu. Happy birthday, prezident Buzek. Happy birthday. Un daudz laimes dzimšanas dienā, Buzeka kungs. Procediamo ora al secondo scrutinio. Pievērsīsimies tagad uh, otrajai vēlēšanu kartai. Balsu skaitītājiem ir jāieņem vietas pie savām urnām, un aploksnes ir izdalītas. Sākam balsot!